Il prezidente. Priekšsēdētāja kungs. It's okay. Sit down, please. Lūdzu, apsēdieties. Cienējamie kolēģi, mums ir jāpauž mūsu nostāja balsojot par ļoti būtisku tirdzniecības nolīgumu ar Kanādu. Procedūra sagatavošanai ir bijusi ļoti gara un eh, ceļā bijis nemazums šķēršļu. credo che sia stata manifestata la posizione contraria. Es eh, domāju, ka mēs esam gan uzklausījuši visus viedokļus, gan par, gan pret mūsu, tā parlaments ir caurskatāms, bet mūsu uh, iekšējās kārtības noteikumi ir jāievēro visiem. Daudzi ir pauduši savus viedokļus, daudzi ir uzstājušies par, daži ir uh, uzstājušies pret, ir bijušas demonstrācijas arī ārpus parlamenta. Uh, bet svarīgākais ir tās, ka reglaments ir jāievēro uh, un jārespektē arī uh, pretēji viedokļi. Un mans uzdevums ir nodrošināt to, ka demokrātiski pieņemt lēmumu šajā parlamentā ļauj parlamentam būt uh, politiskās, eh, politisko aktivitāšu centrā pārstāvot pilsoņus un lai pilsoņi zinātu, ka viņu pārstāvi aizsargā viņu intereses. Kā vienmēr es eh, pats nebalsošu, ne jau tāpēc, ka man pašam nebūtu nekādu ideju vai uzskatu, bet, eh, manuprāt, parlamenta prezidenta loma uh, ir uh, neitrāla uh, parlamenta vadītāja loma, un tāpēc tagad uh, turpināsim. Kārver kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, tā kā šis ir tāds pretrunīgs balsojums mums vajadzētu atcerēties 65. Eh, gada dienu kopš valda eh, mūsu karaliene, un eh, es domāju, ka šiem apsveikumiem pievienosies arī mūsu sadraudzības kopienas valsts pārstāvi. Jā, paldies, Valenciāno kundze. Man ir jautājums, jo es tā īsti nesapratu. Vai uh, eh, tik uzdots jautājums, vai kas tas ir? Uh, ja man jautājums par to, ja es nebalsosiet šodien vai nebalsosiet nekad? Kā viceprezidents es nekad nebalsoju, un, protams, arī uh, kā uh, darba sesiju vadītājs es arī nebalsošu. Tas ir mans eh, personiskais lēmums. Es, protams, varēju balsot, man ir tiesības, bet eh, tāds ir mans lēmums. No IPP grupas esmu saņēmis pieprasījumu eh, par nozīmēšanu delegācijā. Iekļausim to protokolā, ja nav nekādu iebildumu. Tātad pirms protokola apstiprināšanas eh, netiks iesniegts nekādas pretenzijas, tad uh, tas tiks pieņemts. Un Rāņģdēl kungs ieņēms Roskunga vietu.